kas ir pēdējās daudzgad finanšu schēmā. 26. maijā viss būs mainījies, taču tas mums uzliek arī jauns pienākums. Eiropas Savienības budžets nav tikai skaitļi vien. Budžets tiek pieņems, lai konkrēti atainot mūsu politiskās prioritātes. Mēs iestājamies par tādu budžetu, kas ir veltīts investīcijām, vēršoties uz iesaistošu, ilgspējīgu politiku. Tas varētu nepatikt eh, nacionalistiem, populistiem, kas balstās savus argumentus melos. Taču vispirms vēlos pateikties Monikai Holmejēr, mūsu referentē, kas manī tagad neklausās, bet drīzumā viņa mani ieklausīsies. Viņa nākusi klajā ar sākotnēji ļoti kvalitatīvu priekšlikumu. Uh, Tas ļāva izsanot eh, kom, konstruktīvu kompromisa darbu, un katrs uh, no mums sarunu vedējiem eh, varēja sniegt savu ieguldījumu konstruktīvā veidā ilgspējīgai Eiropas nākotnē. Prioritātes, kuras es atainoju mūsu grupas vārdā, ir šādas. Pirmā prioritāte, protams, ir stiprināt budžeta sociālo dimensiju. Te mums jābūt ļoti modriem. Te ir runa par jauniešu nodarbinātības institīvu. Šī programma jau ir apliecinājusi sevi kā veiksmīga, un tas tā palīdz jauniešiem, kas ir ārpus uh, uh, darba tirgus, orientēties, uh, lai panāktu nodarbinātību. Un Tas paredzēts jau 2020. gadā. Ir arī prioritāte par um, katrs, katru veidu diskriminācijas apkarošanu. Ir arī atainota uh, kultūras politika, jaunatnes politikā, Erasmus un radošā Eiropa programmas. Te ir svarīgi arī ievērot saistības attiecībā uz klimata pārmaiņu apkarošanu Parīzes vienošanās kontekstā. Tāpat atainojas uh, modra attieksme pret migrācijas politiku. Te ir paredzēts arī uh, attīstības atbalsts izcelsmes valstīs, kā arī paredzēts uh, sniegt atbalstu bēgļiem, kas šeit ir nonākuši, bet te, protams, ir jādomā arī par drošības aspektu. Tāpat ir jāparedz uh, iespējamās izmaiņas, uh, kad budžets jāpielāgo aktuālai situācijai. Budžets uh, nav par stagnāciju, kā jau teica komisārs, bet iestājas par zaļu ekonomiku, par solidāru pieeju ar ekonomiku. Trešā prioritāte ir, protams, paredzēt uh, uh, maksājumus, lai nepieļautu nākošās maksājuma krīzes. Un varu pateikt, ka jaunākā informācija par Brexitu nepārprotami ir pamats bažām. Ceturtā prioritāte ir visu elastības instrumentu izmantošana, pateicoties pašreizējām finansējuma regulām, un, lai būtu stabils, ambiciozs budžets. Svarīgi, lai komisija īsteno savas atbildības, lai tā ir proeiropeiska savos vārdos, bet arī rīcībā. Tas ir vēl jau svarīgāk, un bez tā šodien nevar. Komisāra kungs, darbie kolēģi, 2020. gada budžeta priekšlikums, ar kur šodien nākam klājā, ir eh, atainot ne tikai atbildību, bet tas ir kā tilts nākošajai, pretī nākošajai daudzgad finanšu schēmai. Un tagad mums, eh, jums komisijai eh, kopā ar padomi ir šis budžets jākonkretizē. Paldies! Paldies, Deprei! Kungs, lūdzu! Solēkungs, Deprēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, darbie kolēģi. Iespējams, ka šis ir mans pēdējais budžets. Katrā ziņā ir skaidrs tas, ka šis ir pēdējais budžets, kuru Eiropas parlamenta pašreizējā sasaukuma deputātiem ir tas gods sagatavot. Jūs pamatot arī sacījāt, ka šis ir pēdējais budžets eh, pašreizējā daudzgads finanšu schēmā. Pašreizējā kontekstā ņemot vērā Brexitu centienu varētu būt uh, neizteiktāk, taču tie tomēr bija izteikti, un es esmu pateicīgs mūsu referentei Holmajer kundzei. Paldies par viņas uh, sparu. Mums ir vajadzīgs eh, instruments un resurs, lai mēs varētu īstenot stratēģijas, kas eh, eh, investīcijas um, panākot Eiropas izaugs, ekonomisko izaugsmi, radīt kvalitatīvas darba vietas, nodrošināt digitalizāciju. Papildus līdzekļi tādām programmām kā kosme nepārprotam palīdz jaunu uzņēmumiem un arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs nepārprotam atbalstām to, ka tiek stiprināts finansējums eh, Erasmus Plus jauniešu nodarbinātības programmai un arī Eiropas solidaritātes eh, korpusam. Jāsaka, ka tik tikko ir radīta šī programma, jau 3000 jaunieši ir pieteikušies. Holmajers kundze vēlas, sākot no 2020. gada budžeta, paredzēt uh, pietiekams maksājums, lai izvairītos no tāda situācija, kāda, kāda bija 2014. un 2015. gadā, kad nebija pietiekami maksājumi veikti. uzņēmumiem šāda maksājuma aizkavēšanās eh, pētījumu centriem, zinātniekiem, vienkāršajiem iedzīvotājiem ir maksājis ļoti smagi. Ir jāstiprina mūsu ārēju robežu uzraudzīšana, eh, jāapkaro cilvēku tirgotāji un mums ir jāsniedz atbalsts eh, cilvēkiem, kam ir tiesības uz patvērumu. Un jāparedz pietiekams budžets, lai stiprinātu mūsu drošību. Ir daudz instrumentu un aģentūru, kuras mēs esam radojuši. Jāparedz pietiekams budžets, lai tās varētu efektīvi darboties, ievērojot tomēr arī pilsoņu tiesības un runājot par ārējo dimensiju ir jāizveido koordinēts pamats eh, Eiropai rīkoties aizsardzības jomā. Un noslēgumā Novatorisms un pētniecība, jūs jau teicāt, ir mūsu sabiedrības ekonomiskās izaugsmas pamats. Mēs to, to sakām, taču mēs atbilstoši nerīkojamies. Um, ASV, Japāna, Dienvidu Koreja un drīzumā arī Ķīna būs soli priekšā Eiropai. Uh, jo tām ir daudz lielāks finansējums pētniecībai un inovācijai. Padomis attieksme neizmanto um, 15. pānt trešo punktu un nav piešķīris, um, padomu nav piešķīrusi pietiekamus, um, pietiekamus finanšu līdzekļus apvārsnis programmai. Līdz ar to daži iesāktie projekti netika pabeigti. Mūsu debatēs un publikācijās un arī jaunieši uh, ielās ir izgājuši uh, protestē pret to, ka nav pietiekams finansējums atvēlēts uh, klimata izmaiņu novēršanai. 20% no uh, Eh, visa budžeta, kas sākotnēji bija tam paredzēts, reāli ir atvēlēts tagad. Tas ir nepieņēmums, tas ir jāmaina. Mēs uh, iestājamies par to, lai uh, arī tiktu sniegts atbalsts uh, ANO bēgļu atbalsta fondam. Trumpa kungs bēgļu sauc par neglītos vārdos, mēs tā nedarīsim, un mums arī jārīkojas labāk nekā viņam. Soli kungs, paldies priekšsēdētē. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vēlos pateikties mūsu referentei par šo ziņojumu par 2020. gada budžeta vadlīnijām. Šis ir pēdējais budžets esošajā. Uh, daudzgadu finanšu schēmā, un tas, protams, būs tilts uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Daudzajādā ziņā tas ir labs sākums turpmākajām sarunām. Piemēram, ziņojumā ir teikts, ka žēl, ka Eiropas Savienība šobrīd neizpilda klimata mērķus, un mēs pat 20% pagaidām uh, neesam sasnieguši runājot par uh, izdevumiem klimata vajadzībām ir jaunieši, kas uh, aktīvi iesaistās par kl klimata jautājumiem, tāpēc arī uz šī fona mums ir nepieciešams ļoti uh, sparīgi rīkoties. Viņa vēlas, lai būtu klimata neitrāla ekonomika, kurā, jaunat, kurā atjaunīgi resursi tiktu izmantot pēc iespējas plašāk, taču mums nesanāk panākt to, ko esam solījuši. Tas ir saistīts ar bio uh, dažādību, uz klimata jautājumiem. Tāpēc mums ir nepieciešams daudz zaļāks budžets, un klimata jautājumiem jābūt pilnīgi integrētiem visos citos jautājumos, lai gal galā mēs klimata jautājumus atrisinātu gan saskaņā ar Parīzes uh, līgumu, gan arī ar citiem starptautiskajiem noteikumiem. Nākamajā budžetā mēs runājam par sociālo kohēziju. Ja tās nebūs, tad nebūs vienlīdzīgo pilsoņu savienībā mums ir nepieciešama uh, iniciatīvas, lai varētu integrēt migrantus, lai cīnītos pret nabadzību. Sociālo tiesību pīlārs ir ļoti būtisks, jo arī sociālās tiesības ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Uh, ziņojumā ir teikts, ka ir jāveicina uh, inovācijas, ir jāveicina tehnoloģiskās pārmaiņas, un ir runāts arī par to, ka uh, aizsardzība būtu jāfinansē Eiropas Savienības budžetā. Šobrīd nešķiet, ka risinājums ir efektīvs. Mēs varētu panākt tādu kapacitāti, kas pārklātos ar citām kapacitātēm, un šādi mēs atņemtu arī līdzekļus tām prioritātēm, kas ir daudz svarīgākas. Vienu lietu vēlos teikt arī par procedūru. Budžeta komitejas deputāti noteikti atceras, kas notika arī ar 15.3 punktu iepriekšējā sarunu gaitā. Šoreiz mēs pašā sākumā teicām, lai, ka vēlamies šo punktu izmantot. Un mums nevajadzētu atkāpties. Lielas paldies! Sole, kungs, jums ir zilās kartītes jautājums. No Etreģa kunga. Vai jūs piekritīsiet? Jā, lūdzu, Etreģa kungs. Man ir jautājums. Man ieintriģēja uh, jūsu uzstāšanos. Jūs ļoti daudz runājat par daudz un vairāk, par to, ka ir vairāk kaut kā. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka kādreiz pienāks brīdis, kad Eiropas Savienības budžets paliks esošajā līmenī vai pat mazināsies? Vai arī jūs domājat, ka visu laiku būtu nepieciešams ar vien rīt un rīt uh, uh, Eh, nodokļu maksātāja naudu līdz brīdim, kad tas viss eksplodēs. Lūdzu. Jā, paldies par šo jautājumu. Tas varētu tiešām būt garas diskusijas sākums un runājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, mēs varam par to parunāt. Jā, protams, budžets eh, nevar augt bezgalīgi, jo resursi ir ierobežoti, taču Budžetam ir divas puses - ir ienākumi un izdevumi. Un mums ir jādomā arī par ienākumiem. Kas būs tas veids, kas mums palīdzēs pakāpeniski palielināt, protams, ne jau ļoti strauji, tos resursus, kas ir budžetā un ko var izmantot Eiropas Savienības vajadzībām, jo es ticu tam, ka Eiropas Savienībai ir jābūt stiprākai pretēji jūsu viedoklim. Uh, Un tāpēc es uzskatu, ka tam ir nepieciešama lielāka resursa un līdz ar to arī lielāks budžets. Liels paldies, Nirjāra Kūnce, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos vismaz panākt to, lai komisārs uzklausītu to, ko es saku. Ir tik svarīgi klausīties, ko saka uh, deputāti nevis vienkārši runāties pa telefonu vai staigāt apkārt. Ir svarīgi, lai jūs mūs uzklausītu. Savādāk būs tā, ka, kad jūs atnāksiet pie mums uz komiteju, mēs neklausīsimies, ko jūs sakāt. Bet, um, lai gan jūs turpināt neklausīties, tomēr vēlos tagad uzrunāt deputātus, kas ir klāt. Esmu ļoti gandarīta ar šo Holmēras kundzes ziņojumu. Esmu arī ļoti gandarīta, ka mans grozījums ir iestrādāts. Tas ir saistīts ar PASE un Interreg programmu atbalstu, un mēs ceram, ka šīs programmas turpināsim atbalstīt, neskatoties uz Brexitu. Klimata pārmaiņām nav pietiekami daudz finansējums, bet pārāk daudz tiek tērēts aizsardzībai vienkārši tādēļ, ka jebkādi līdzekļi, kas tiek tērēti aizsardzībai, ir pārāk daudz. Bet, kā jau tika runāts, mēs komitejā turpināsim par šo spriest. Bet eh, viena lieta, ko es vēlos pieminēt, ir mūsu lauksaimnieki, mūsu, eh, mūsu zvejnieki, kuriem ir lieli izaicinājumi. Un komisija tagad runā par atkāpes plāniem. Un, jā, protams, piemēram, varam teikt tā, ka mums eh, būs lidmašīnas, bet mums nebūs izpletņu, bet tie ir vajadzīgi individiem. Mēs šeit runājam par plašāku programmu. Es nezinu šobrīd, kāda būs eh, vislabākais risinājums. Mēs turpināsim spriest budžeta komitejā, un kā mēs visus šos izaicinājumus atrisināsim, tos, kas ir saistīti ar budžetu un Brexitu. Šķiet, ka viņi neiemaksās tos līdzekļus, ko ir solījuši. Jā, man vairs nav laika, bet vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka jūs tagad beidzot klausāties. Ētriģa kungs, lūdzu. Paldies! Man nav nekāda iebildumu. Ja uh, komisārs kaut kur runā pa telefonu, varbūt viņš zvana uh, kādam, lai varētu uh, pieteikt eh, kādu likmi. Tas ir ambiciozs budžets, ambiciozs priekšlikums ļoti daudz papildu izdevumu, piemēram, te ir runāts par Erasmusu, kas saņem vairāku finansējumu, arī brīvā pārvietošanās programma, arī administratīvajam budžetam būs lielāks budžets un arī militārajam budžetam būs lielākas, m, mm, lielākas dotācijas, ļoti daudz palielinājumu. Bet tā 28. punktā ir kaut kas ārkārtīgi interesants. Te ir teikts, ka apvienotā karalīste maksās savu ieguldījumu uh, uh, lai nodrošinātu budžeta izpildi. Šobrīd neviens īsti nezina. Jā, protams, jums ir paveicies, mums ir Tereza Mēja, kura līdz galam nezina, ko viņa dara. Tad ir Leiboristu partija, kura mēģina draudzēties. Un tad varbūt eh, kaut kā tas ir, tā, tā ir tāda laba likne, likme par to, ka varbūt tas viss piespildīsies, bet gal galā tas tomēr ir haoss. Ja jūs, piemēram, paklausāties BBC parlamenta kanālu vai palasāt, ko raksta uh, Eh, apvienotās karaliste deputāti, tad izskatās, ka uh, visas tās partijas ar saviem nedrošiem līderiem vienkārši sadalīsies atsevišķā daļiņās, un tad kas būs? Tad varbūt tie būs cilvēki, kas gal galā uzklausīs Lielbritānijas uh, iedzīvotājus, un viņi nav interesēti tajā, lai miljārdus uh, mārciņu ieguldītu vienkārši tā kā tādu skaistu žestu, jo viņiem ir kur tērēt to naudu savā valstī. Uh, Jā, es redzu, ka palielinās eh, izdevumi, gaidot, ka Lielbritānijas iedzīvotāji iemaksā savu daļu, bet nevienam nevar būt simtprocentīgs pārliecības par to, kas notiks. Tāpēc arī esiet uzmanīgi, varbūt Briti pateiks nē. Senjor Olbrich. Olbricht kungs. Paņemšana Čonsi. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mēs tagad runājam par 2020. gadu budžetu, un tas ir neparasti sarežģīts budžets, komplicēts budžets visai Eiropas Savienībai. Un tāpēc arī ir jāpasaka paldies vairāk kārt Holmairas kundzei par to, ka viņi ir uzņēmusies šo uzdevumu. Kāpēc tas ir tik sarežģīts budžets? Tāpēc, ka tas ir pēdējais budžets uh, 2014-2020 daudzgadu finanšu schēmā. Tas nozīmē, ka ir daudzi projekti, kas būs jāapmaksā, kas tika īstenot iepriekšējos gados. 2020. gads pēc būtības ir palielināto izdevumu gads, jo runa ir par daudziem projektiem, kas jau ir uzsākti iepriekš. Turklāt, tas ir pēdējais gads šajā finanšu schēmā, un, diemžēl, tas ir tas pats gads, kad mums ir tāda uh, nedroša situācija ar Brexitu. Tieši tā kā teicā mans kolēģis, šobrīd ir haotiska situācija, tāpēc arī budžets būtu jāveido tādā veidā, lai vajadzības gadījumā mēs varētu pielāgot to neparedzamām situācijām, haotiskai situācijai. 2020. gada budžets varbūt būs jāmodificē, ņemot vērā to, kas notiks ar Brexitu. Treškārt, tas ir budžets, kas tik tiešām pēc būtības ir gat tiek sagatavots, lai varētu uzsākt jau sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un tas ir interesanti, ka no vienas puses jau 2020. gadā mēs ieviešam jaunus uh, mehānismus un instrumentus, pie kuriem tagad sākam strādāt, runājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Jau tagad, tag, jau tagad uh, ir jauni elementi, kas ir jāizpilda negaidot uh, 2021. gada 1. janvāri. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina daudzi projekti, kas, piemēram, apvārsnes 2020 un Erasmus. Mēs runājam par to jaunajā daudzgada finanšu schēmā, par, piemēram, par Erasmusa gadījumā ir jāpalielina finansējums trīskārtēji, bet jau 2020. gadā mēs to darām. Principā mēs jau ejam pa to taku, uh, kas ir eh, mums eh, priekšā nākamajā daudzgada finanšu schēmā. Nākamais aspekts, eh, tas ir saistīts ar aizsardzības budžeta veidošanu. Pēc būtības 2020. gads ir sagatavošanās gads nākamajam daudzgadu finanšu plānam. Mēs runājam par mūsdienīgiem risinājumiem, par klimata jautājumiem. Uh, Varam teikt, ka 2020. gads tas no vienas puses ir nedroša situācija, mums ir Brexit. Te pašā laikā tā ir situācija, kurā mums ir palielinātie izdevumi, turklāt tas ir tilts starp iepriekšējo daudzgadu finanšu schēmu un nākamo. Līdz ar to šis budžets ir patiesi izaicinājums, un tas ietekmēs ļoti daudzas lietas nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Paldies! Muchas gracias, señora Toma. Lielas paldies! Tomā kundze, paldies priekšsēdētā. Vispirms vēlos pateikties Monikai Holmejerei par to, ka viņa mūs uzklausīja, ka viņa atklāja ar vajadzīgiem kompromisiem. 2020. gada budžets ir pēdējais budžets 2014. un 2020. daudzgad finanšu schēmas uh, ietvarā. Un šī ir pēdējā iespēja izvirzīt mūsu prioritātes atvēlētām finansējumu. Ertriča kungs ir devies prom, diemžēl es vēlējos sacīt, ka pretēji tam, ko jūs teicāt, Eiropas Savienības budžets kopš 90. gadiem ar vienu ir pieaudzis. Komisāra kungs. man būtu tik ļoti paticis, ja es maldītos. Es tiešām būtu varējusi, eh, būtu vēlējusies eh, kaut kā eh, šis cīniņš starp parlamentu un padomi. Beidzas. Es vēlētos, lai komisija par budžetu nedomātu starpvaldību loģikas gaismā. Es vēlētos būt pārliecināta, ka parlaments balsos par šo budžetu, ja palielināsies finansējums eh, klimata pārmaiņu apkarošanai šajā daudzgada finanšu schēmā. Es būtu priecīgi, ja varētu nodrošināt, apliecināt to, ka 2020. gada budžetā būtu paredzēti pie, pietiekami līdzekļi um, patvērumu meklētājiem un ka būtu pietiekams finansējums mūsu patvērumu politikai es būtu gribējusi nebūt tik norabažījusies par Eiropas budžetu, un es būtu priecīga par Eiropas projektu. Es būtu tik priecīga, ja jaunās uh, prioritātes netiktu finansētas, finansētas no solidaritātes budžeta. Es būtu gribējusi, kaut Brexits nebūtu kārtējais uh, šietamais pamatojums, kāpēc tiek samazināts uh, Eiropas Savienības budžets. Uh, ir jāpanāk arī vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Homajers kundzei novēlu drosmi, lai nodrošinātu budžetu, kas atbilst mūsu ambīcijām, kuras mēs eh, sludinām, lai nebūtu tikai mazumiņš no tā, ko mēs solām. Atainots budžetā. Paldies! Paldies! Tarana kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Protams, esmu sagatavojis savu runu rakstveidā. Tur ir sacīts, ka budžeta pamatnostādnēs iekļauts vairākas prioritātes, kā eh, klimata eh, pārmaiņu novēršana, kosmeta projekts, jauniešu nodarbinātības projekts un tā tālāk. Bet tagad es nolieku pie malas šos sagatavotos vārdus. Es atš, atšķirībā no Zaļajiem var teikt, ka mani neuztrauc tas, ka ir atvēlēts budžets aizsardzībai, jo aizsardzība šā tad mums var noderēt. Priekšsētāja kungs vēlos tagad runāt brīvi no savas sirds, tā sakot, var jābūt te tik daudz nav runas par budžetu. Es vēlos norādīt pretēji, ir jādas kundzei un Eteriča kungam. Viņi teica, ka komisārs neklausās. Bet patiesībā tajā brīdī. E, E, Ettinger, e, Ettinger kungs saņēma informāciju par Brexitu pa kreiso ausi, mūsos kraus, klausījās ar labu ausi. Komisār kungs, kur jūs tagad esat, jūs mūsos klaus, klausāties, mācieties vairākas lietas vienlaikus darīt, citādi jūs nekad nevar kļūt par komisāru. Nu labi, tagad atgriežos pie budžeta jautājumu. Es esmu bijis, bijis pagodināts strādāt budžeta komitejā ar e, Fernandes kungu, Duprē kungu, Oldriču kungu, mūsu lieliskās referents eh, Holmējers vadībā. Mm, mūsu komiteja arī strādā daži labi ekonomisti. Taču mēs nepanācām tik daudz, cik mēs bijām cerējuši klimata politikas izmaiņu sakarā. Un pēdējais, ko vēlos teikt. Pirmo reizi šo piekdienu Eh, klimata protesti nonāk arī Igaunijā. Mans eh, dēls pirmoreiz tur piedalīsies un arī mans tēvs eh, sniegs savu atbalstu šai demonstrācijai kā klimata, klimata speciālists. Un kā jūs domājat, kur būšu es? Protams, es būšu ar viņiem. Tāpēc es iesniegšu ALDE grozījumu, kurš atainos sasaitis starp nākošajiem tirzniecības uh, nolīgumiem un klimata jautājumu. Es saprotu priekšstādātāju, ka ir jau vēl stunda. Tie prekungs teica, ka, eh, kungs teica, ka viņš pēdējo reizi iespējams strādā budžeta komiteja un šajā parlamentā. Iespējams, man ir tāpat. Bet es neizšķīdīšu, kā aizbergs Antarktīkā, lai ko domātu antieiropiešu noskaņot cilvēki. Paldies! Paldies, tagad brīvais mikrofons Marijas kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. 2020. gada budžets ir sarežģīts nu dien. Līdz tam tas izvirs daudz prasības, jo mums zināmi izaicinājumi, kas rodas Brexita dēļ. Tomēr mums ir jākoncentrējas uz to, kā šis budžets atainos tās politikas, kas palīdz jauniešiem un sievietēm. Ir jātaino Uh, prioritāte novatorisma un izaugsmes jomā. Mums ir jānodrošina izaugsme, veidot jaunas darba vietas. Mums jāpalīdz jauniešiem nonākt darba tirgu. Jaunieši akal ir aktīvi, viņi cīnās par klimatu, un mēs atbalstām viņu aktivitāti visā Eiropā klimata interesēs, jo viņi nosūta nepārprotam vēstījumu. Jaunieši ir jāatbalsta ar programmu apārs 2020 jāstiprina arī akadēmiķu sabiedrība. E, Zinātniskie institūti jāparedz daudz vairāk finansējuma slavenajai iniciatīvai jauniešu nodarbinātībai. Un, protams, visām Eiropas Savienības politikām ir jāatbalsta sievietes. Mums, Etingena kungs, jāņem arā, arī tas, ka ir jāstiprina Eiropas Savienības politikas, kas ņem vērā dzimuma um, aspekta iestrādāšana politikās. Tā mēs varam nodrošināt abu dzimumu iztiesību. Paldies par uzmanību. Paldies. Ētingera kungs vārds jums. Priekšstādā kungs, dāmas un kunga deputāti, dāmas un kungi. Jūsu šodienas atziņas bagātina komisijas darbību, jo mēs pat labāk gatavojam mūsu budžeta projektu nākamajam gadam. Mēs to pēc pāris nedēļām iesniegsim. Un uh, parlamenta nostāja, kā arī padomas uh, nostāja ir ļoti vērtīgas. Balstoties uz to, mēs eh, veidosim mūsu pozīciju. Līdz ar to es ļoti nopietni vērtēju parlamenta viedokli, ka Brexit uh, sekas mēs iestrādāsim parlamenta projektos. Nākamo dienu laikā, varbūt arī rīt jau zināsim vairāk, un esiet eh, pārliecināti par to, ka 2020. gada projekts uh, ievēros to, vai Lielbritānijas draugi ar visiem pienākumiem un arī uh, saistībām piedalīsies 2020. gada budžetā, vai arī secinājums būs tāds, ka nākamgad no Londonas nekādas iemaksas vairs netiks sniegtas, bet arī nekāda dalība programmās vairs nenotiks. Mūsu uh, juridiskais priekšstats uh, ir neatkarīgs no tā, un mēs domājam, ka budžeta ietvers līdz 2020. gadam visām 28. dalībvalstīm ir saistošs. Tas tika vienbalsīgi pieņemts 2013. gadā, un līdz ar to visas juridiskās iespējas ir jāizmanto, lai gan tiesības, gan pienākums līdz 2020. gada beigām uh, izmantot neskatoties uz visu, izmantojot piesardzības principu, varētu būt tā, ka vēlā pavasara laikā mēs iesniegsim budžeta projektu, kas bez uh, Britu dalības un bez viņu iemaksām un arī izmaksām tiks sastādīts. Kas nozīmē, ka tā, šādā gadījumā mums 12 uh, miljardi eiro pietiks, uh, pietrūkst. Un šo uh, iztrūkstošo daļu mums ir kā komisijai kaut kādā veidā jāslēdz. Es pat labam nediskutēšu pat labam par 19. gada budžeta izpildu, bet varētu būt, ka šeit parlamentā mēs iesniedzam grozījumi, iespējams tādu tā kā budžeta izmaiņu projektu tekošajam budžeta gadam, lai uh, 6 miljārdu eiro iztrūkumu kompensētu, 12 miljārdu nākamajā gadā, 6 miljārdi šajā gadā. Un uh, jūs zinat to tikpat labi kā es. Vienīgais Eiropas līmenis, kurā nav nekāda tiesība veidot uh, parādus, ir Eiropas līmenis. Dalību valstīm ir tiesības un iespējas uzņemties uh, parādus reģionu, arī pašvaldības, arī mēs. Uh, Mums Eiropas līmenī absolūtas saistības ir jāpilda katru dienu mūsu ieņēmums un uh, izdevums uh, sabalansēt, finansējot. Un ceļš uz uh, banku mums ir slēgts. Vēlreiz varbūt, ka pēc pāris dienām mums uh, būs jāuzņemās diskusijas un mums kā komisijai jāizsaka priekšlikums, kā mēs izlīdzinām 6 miljardus šajā gadā un kā izlīdzinām 12 miljardus nākamajā. Līdz ar to tikko kā kaut ko vairāk no Londonas mēs zināsim, tad uh, šeit parlamentā un padomē stāstīšu par situāciju un Brexit iztrūkumā budžetā nākamajā gadā, kā komisija, esam piedāvājuši vienmēr formulējumu 50% izlīdzināt ar īsinājumiem un ar 50% par nedaudz augstākām iemaksām. Šāds izlīdzinājums. Un ja šī formula ir saprotama un godīga un pārliecinoša, tad tā var būt 2019. un 2020. gadā piemērot. Tad 6 miljārdus šajā gadā ar budžeta papildinājumu 3 miljārdu augstāks iezmaksas un 3 miljārdu īsinājumiem izlīdzināt. Un 12 miljārdus nākamajā gadā 6 miljārdi īsinātās pozīcijās un 6 miljārdi ar augstākām iemaksām. Virēādas kolēģi man e, kritizēja, jo runāju īsu brīdi pa telefonu. Jā, es gribēju tiešām neticēt, es, es nevarēju noticēt, kāds bija rezultāts a, eh, Londonas parlamentā a, eh, balsojumā. Un a, es uzklausīju divas trešdaļas no jūs teiktā, viņa man e, neuzklaus nemaz. Komisija a, pelna respektu un, a, ja kritizē, bet arī. A, klātesot akceptē atbildes un otrādi. Deputāts Eteričs viņa visā svarīgajā un ar visu savu svaru, kas tiešām ir ievērojams, polemizēja par neiedomājamiem budžeta izdevumiem Eiropā un arī par to mūsu pilsoņiem ļoti skaidru teikumu teikšu. Katrs Eiropas pilsonis kas saņem uh, 100 eiro strādājot rokām uh, vai uh, intelektuāli vai arī nopelna bankās. Uh, 50 uh, eiro kā nodokļus maksājums iemaksas atdos. Tā ir vidējā uh, lieluma kvota Eiropā 50% un no 50 eiro 1 eiro nonāk Eiropas budžetā. 49 paliek Londonā, Parīzē, Berlīnē, Romā. Uh, Glāzgovā, Štutgartē vai arī sociālās nodrošināšanas sistēmās. Viens no 50 ir Eiropai 49, paliek dalība valstīs reģionos, pašvaldībās un sociālajās apdrošināšanas sistēmās. Līdz ar to es domāju, ka Eiropa šo vienu eiro no 50 vismaz ir tik ļoti vērtīga. Un arī tad, kad Eiropa papildus vērtību finansē un realizē un var to darīt. Papildu vērtību redzam Erasmus, plus, jaunās paudzes labā, ko Eiropa ir eh, pieredzējuši lielo pētniecības projektu kontekstā pretēji Google un uh, arī um, eh, ASV iespējām. Pat neviena universitāte, ne Cambridge, ne Oxford nevar viens pašas konkurēt ar to. Es ceru, ka apvienotās karalistas kolēģi un draugi sadarbosies pētniecības jomā. To pētnieki vēlas Oksfordā, Krembridžā un Londonā, lai nav tā, ka no Lielbritānijas pētniecības ziņā, neskatoties uz ekscelenci, mēs nonāktu pie Mazanglijas. Pievienotā vērtība ir izšķirīgais Eiropas programmu uzdevums un katrs eiro, ko investējam Eiropā, ir vērtīgs. Tas atbilst komisijas priekšlikumam un tam, ko parlaments no mūs sagaida. Es uzskatu, ka Obrihta kunga ideja ļoti svarīga, ka 2020. gadā ir jāņem vērā arī tas kā tāds tilta, ka vai pārējais budžets nākamajam budžetam. Arī dažās programmās ir jau izmēģinājuma programmas mūsdienīgajam budžeta ietveram nākamajiem gadu desmitiem. Tādēļ man arī ir eh, jāņem vērā turpmākajās konsultācijās. Paldies arī par koordināciju. Arī paldies eh, deputātē Homērai. Mēs ļoti precīzi pārdomāsim un ņemsim to par pamatu. Un eh, vēlāk arī mūsu priekšlikumā to ņemsim vērā. Cerams, ka nebūs pārāk dramatiski notikumi ko izraisīs Brexits. Es ceru, ka pēc iespējas daudzi no budžeta ekspertiem šajā parlamentā arī nākamajā sasaukumā būs parlamentā. Un gribu tiem, kuri neatgriezies parlamentā, sirsnīgi pateikties par daudzām labajām sarunām. Es, eh, piemēram, šeit gribu pieminēt eh, deputātu Taranda kungu. Ja viņš vairs eh, nebūs nākamajā sasaukumā, es gribētu pieminēt īpaši viņa kolēģiālo darbu Sirsnieks, paldies viņam par to. Paldies, komisār kungs, un tagad vārds Monikai Holmajerai. Priekšsēdētāji, komisāris, komisāra kungs, kolēģis un kolēģis izniegs paldies par šo intensīvu un ļoti labo diskusiju. Par Brexit es godīgi gribu pateikt, ka 312 pret 308 balsīm. Godīgi sakot, eh, pilnīgi absolūti izsit no nu, līdzsvara. Un eh, jā, jā, ga, draugu starpā, kas gadiem ilgi ir strādājuši kopā un eh, kuriem ir bijuši vien tie paši mēķi, uh, Tas gan vai ir jādefinē kā draugu neņemšana vērā, bet tomēr ir bijis neliels balsu vairākums, un es ceru, ka tagad tiešām uh, saprāts uzvarēs, jo Lielbritānija interesēs ne tikai par apvārsni 2020, bet tā interesēs arī par sadarbību, bet īpaši drošības jautājumos. Nesenā laikā Lielbritānija interesēs arī par daudziem sadarbības veidiem Un tad, kad pēkšņi lietas vairs nav pieejamas, tad eh, viņi saprot, cik tās ir bijušas svarīgas. Un tādēļ eh, es ceru, ka saprātīgie spēki tomēr vēl ņems virsroku, un mums būs iespēja nodrošināt sakārtot struktūrētu sadarbību. Gribētu pāris teikumus pateikt vēl arī par to, ko kolēģis un kolēģi ēnu referenti ir teikuši. Manuprāt, eh, mūsu būtiskais uzdevums ir patiešām kopā uh, iepratie padomē paust vienotu nostāju, stiprinātu komisiju. Ir tīpaši, ja mēs runājam par to, kā panākt pietiekam finansējumu. Es gan saprotu, ka zaļie, es tagad teikšu, uh, gandrīz vai kā Pavlova stunds eh, ar saviem refleksiem, ka viņi tā kā tādi pret aizsardzības refleksi viņiem ir, bet gribētu tomēr teikt, ka Eiropā aizsardzības eh, izdevumi Eiropā divi līdz trīs reizes lielāki, saistībā ar dalībās, un tas tieši nepareizais nodoms, kas tiek simbolizēts ārpus. Mēs gribam izmantot sinerģijas un negribam visu divu līdz trīs reizes atkārtot un dubultot un mēs gribam kopā realizēt produk, eh, projektus, ko Pretējā gadījumā būtu jādara katram atsevišķi, un tad iznāk, ka katram atsevišķi būtu jātērē daudz vairāk naudas, nekā ja mēs visi kopā nodrošināsim at atbilstošo pētniecību un atbilstošos projektus kopā. Es vēlētos arī kolēģis un kolēģi, lai mums būtu drosme arī šādā Eiropai grūtos laikos būtiskās sadarbības jomās. Uh, apvienot spēkus un neļaut sevi sašķelt, ja mēs kopā kā parlaments ar komisiju un ar darību valstīm uh, pārstāvēsim savu pozīciju, tad mums būs iespēja arī daudz kaut ko panākt. Un varbūt arī dažie, daži sapurinātu, lai viņi saprot, ka ne tikai jārēķina ar skaitļiem, bet arī jāraugās, kādi izdevumiem pievienotā vērtība, ko mēs varam radīt kopā, un to vajadzētu tiešām saskatīt un izmantot. Paldies! Ar Monikas Holmēras uzstāšanos debatas beidzās, balsojums notiks rīt. Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvības ārlietās un drošības politikā paziņojums par stāvokli Nikaragvā. Augstās pārstāvs vārdā uzstāsies komisārs Mi Mica. Vārds jums! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, cienējamie deputāti. Paldies par šo iespēju diskutēt par situāciju Nikaragvā. Un paldies par lielisko sadarbību šo nedēļu gaitā. Arī darbības dienas un Eiropas parlaments eh, palīdz strādāt roku rokā un praksē parāda, kā atsevišķas institūcijas var strādāt, lai sasniegtu vien to pašu mērķi. Tāpat es gribētu arī teikt paldies eh, Ramon Koregi par viņa stingro apņemšanos un par delegācijas vadīšanu, Eiropas parlamenta delegācijas vadīšanu šo valstu. Situācija Nikaragvā ir saspringta. Kaut arī viss eh, šīs eh, vardarbīgās atspiešanas eh, notikums jau ir pagātnē, un, diemžēl, beztiesiski ir arestēti cilvēki, un daži no viņiem tiek apsūdzēti terorismā par to, ka viņi piedalījušies demonstrācijās. Ieslodzījuma nos, nosacījumi um, ehm, ieslodzītēm ir nepieņēmami. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas neatkarīgie žurnālisti uh, viņam tiek uzbrukts, un daudziem eh, ir, viņi ir zaudējuši savu juridisko statusu. Eiropas Savienība skaidri nosoda šāda veida notikumus, un nesen pēdējā ārlietu padomes secinājumos visiem politiskam ieslodzītajiem ir eh, jā, jāsaņem pienācīgi apstākļi un iespējas, tiesiskās iespējas. Mēs vēlamies turpināt dialogu, lai nodrošināt arī politiskās reformas. Mēs esam gatavi izmantot visu mūsu politikas instrumentus, lai atbildētu uz eh, notikumiem šajā valstī. Ad hoc delegācija Eiropas eh, parlamenta puses, ko vadīja Ra Ramons Haigi, un to pavadīja arī mūsu delegācija, tā sniedza lielu ieguldījumu, lai nosūtītu mūsu vēstījumu šai valstī, un mēs esam arī šeit izdenojuši programmu, sanāksmu programmu, un esam tikušies arī neatkarīgiem žurnālistiem, ar ģimenēm, ar upuriem un ar ieslodzītajiem, lai bez jau kādiem ierobežojumiem satiktos un runātu šiem cilvēkiem, un arī, lai arī prezidentu uh, Ortegu un vicepriekšsēdētāju viņu rīcību šeit novērtētu. Un uh, Tas eh, prasa, protams, lielu drosmi arī opozīcijā organizēt šo protestu, bet tas viss bija ļoti ne nepieciešams un svarīgi, un tādēļ mēs esam eh, pateicīgi eh, arī kolēģiem par darbu. Un esmu pārliecināts, ka mūsu darbs ir sniedzis ieguldījumu, lai radītu vairāk tādu pozitīvu klimatu. Nikaragvas valdība ir noturējusi augstā līmeņa sanāksmes arī ar starptautisko pušu piedalīšanos ar uzņēmējiem, un uh, otrkārt uh, arī politiskiem ieslodzītājiem viņi ir, viņiem ir iespēja iztenot mājas arestu, un, un uh, noslēgumā sanāksmes. Uh, ar opozīciju ir uzsākta 27. februārī. Šie sākotnējie sanāksmes ļauj pieņemt ceļa kārti, kas noteica noteikumus sarunu vešanas procesā un eh, arī noteikti iesaistās puses. Tik noteikti arī starptautiskie garantētāji par to, kas noteiks arī vienošanos nosacījumus un eh, par nosacījumu izstrādi par to, kas notiks tālāk ar ieslodzītajiem. Mēs esam spējīgi sniegt arī tehnisko atbalstu mediāciju, ja tas būtu nepieciešams. ANO, Amerikas valstu organizācijas un iespējams arī Eiropas Savienība iespējams iesaistīja šajā procesā, to atbalsties. Uh, tas ir tādas pozitīvas attīstības saistībā ar to, kas uh, notika pirms vairākām nedēļām, bet mēs tomēr esam ļoti piesardzīgi, jo mēs vēl joprojām nezinām, cik uh, nopietni valdība grasās atjaunot uh, pamatiesības, nodrošināt konstitūcijas nosacījumus, uh, it īpaši vārda izteiksmes brīvību. Politiski ieslodzītie vēl Nikaravagā ir, un uh, režīma maiņa simts uh, ieslodzītajiem nosacījuma maiņa ir pozitīvs solis, bet mums tomēr es nedrīkstam aizmirst, ka vairāk nekā 600 ieslodzītie vēl ir cietumā, un tur nav pienācīga apstākļa. Daži no viņiem ir pietiekuši bada streiku. Un es nedrīkstētu aizmirst, ka visi apsūdzētie viņiem ir jāsaņem tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kā to ir garantējusi Nikrēkos valdība. Tādēļ arī pilsoniskā sabiedrība prasa, lai ieslodzītie tiktu atbrīvoti. Mēs gribam eh, jautāt, kā valdība grasās rīkoties, lai izpildītu opozīcijas prasības un kā nodrošināt politiskās reformas. Reģionālo, reģionālās valdības vēlēšanas eh, pirms dažām dienām neparādīja šādu vēlmi rīkoties eh, tā, kā tas būtu nepieciešams. Es ceru, ka augstākās tiesas darbības atjaunošana. Uh, tā šī iespēja tiks izmantota, lai mainītu kursu. Un uh, mēs, uh, runājot ar opozīciju, konstatējam, kāda var būt kļūdas, kas notika dialogā 2018. gada jūlijā. Visiem nekaragviešiem ir jābūt reprezentētiem un viņiem ir jābūt iespēja brīvi paust savu viedokli par savas valsts nākotni. Neraugoties uz pamatotajām šaubām par to, kas notiek eh, Nikaragvā un neraugoties uz to, ka ir daudzi upuri, kas prasa taisnīgumu, mums tomēr vajadzētu atbalstīt eh, jau spētos soļus. Mēs eh, gaidām, kā puse sēdēsies pie sarunu galda. Uh, un ka tiks pārtraukta klusēšana no valdības puses. Tas vislabākais veids, kā panākt uh, mierīgu ceļu, kas ved ārā no pašreizējās krīzes. Mēs, kā Eiropieši, paliksim uzmanīgi, piesardzīgi, vērosim un uh, mēs reaģēsim uz jebkādām pamatiesību pārkāpumiem un tiesiskumu neievērošanu. Mēs turpināsim arī atbalstīt jeb katru pozitīvo soli, kas eh, ved uz politisku risinājumu, kas ved ārā no krīzes kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Gribētu vēlreiz pateikties eh, Eiropas parlamentam. Jūsu aktīvā darbība turpinās eh, būt ļoti nozīmīgs solis arī nākamajās nedēļās. Paldies! Gracias, Paldies, komisār! Un nākošais runātājs ir Ignacio Salafranka. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dāmas un kungi! Rīt Eiropas parlaments liks uz, liks uz balsojumu rezolūciju, ar kuru tiek lūgts apturēt Nikaragvas darbību nolīgumā ar Centrālu Ameriku, kā arī paredzēt sankcijas atbildīgajiem pār nopietnējiem pārkāpumiem cilvēktiesībām, un šie pārkāpumi vēl aizvien turpinās Nikaragvā. Mūsu apmeklējuma laikā janvārī Eiropas parlaments varēja konstatēt, kā jau to ir konstatējuši arī vairāki gan neatkarīgi eksperti, gan, protams, nācijas, kura, kur pārstāvis nevarēja atgriezties Nikaragvā, ka šis stāvoklis neatbilst cilvēktiesību klausulai, tas ir ļoti būtisks elements mūsu asociācijas nolīgumā. 31. māja rezolūcijā parlamentā mēs konstatējām notiekošās slepkavības, patvarīgās aizturēšanas, spīdzināšanas gadījumu un pamattiesību neatzīšana, taiskaitā tiesības uz preses brīvību. Komisāri, jums ir taisnība, ka eh, mūsu apmeklējumi Nikaragvas cietumos bija īpaši satraucoša redzēt 20-gadīgus eh, jauniešus, kas ir notiesāti 30 gadiem ieslodzījuma. Bija ļoti smags vērojums. Tāpat uh, Sievietes, ar kurām mēs tikāmies Laisperansa cietumā, atrodas vairākas no tām bada streikā. Domāju, ka mēs neattaisnotu Nikaragvas iedzīvotāju cerības, ja mēs nerīkotos šādā situācijā. Tāpēc jārīkojas, lai nacionālais dialogs var turpināties, jāpieprasa nekavējoši politi ieslodzīto atbrīvošana, jāpie, eh, atjauno pamattiesības un brīvības, tā skaitā preses brīvība, un jāizveido ceļa karte tam, lai Nikaragvas pilsoņi var turpināt būt par sava likteņa saimniekiem. Komisārs, parlamentā mēs esam īstenojuši ļoti rūpīgu, pacietīgu un dedzīgu darbu Eh, gatavojot tekstus, bet ir pienācis laiks pāriet no vārdiem pie darbiem. Mēs neesam vērojuši pozitīvu attīstību valstī, un mums ir konsekventi jāpieturas pie mūsu pašu paustajiem principiem. Šorīt eh, plenārsēžu zālē mums bija debats par demokrātijas klauzulas eh, piemērošanu Nikaragvas gadu iemesls priekšsēdētāji īpaši skaidri redzams, un mums ir jārīkojas konsekventi un saskanīgi ar saviem vārdiem. Paldies, Sara Franko kungs. Nākošais runātājs eh, deputāts Haurēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām iesākumā es vēlos pateikties komisāram par viņu sacīto attiecībā uz sadarbību starp Eiropas parlamentu un ārējās darbības dienas šajā ģomā. Iesākumā es vēlos atzīties, ja jūs vēlaties, tā būs intīma atzīšanās Eh, parlamenta delegācija, kura četras dienas apmeklēja Nikaragvu visu. Visam sekoja ar lielu iejūtību, un iesākumā es vēlos uzsvērt to, ka parlaments ir ar Nikaragvas tautu ar tautu, kur apraud savus bojāgājušos, ar tautu, kurā mm, cieš no tā, ka tās dēla atrodas cietumā ar tautu, kura cieš no brīvības ierobežojumiem. Tas ir ļoti nopietnas trieciens, nosodāms tam, ko mēs devējam par tiesiskumu un brīvībām un demokrātiju. Tas notiek Nikaragvā, un es vēlētos uzrunāt tos kolēģus, kuri sēž no manis pa kreisi, kur ir parakstījuši Eh, rezolūciju par to, ka nav savienoto valstu iejaukšanās Nikaragvā. Nē, nav iejaukšanās. Problēma, Pimenta kungs, ir tā, ka ir revolūcija, kura ir pārveidojusies par totalitāru. Bija revolūcija un tā kļuva par totalitāru. Bija reze, revolūcija, kuru varēja skaidrot vēsturiski un kura, diemžēl, apspiež brīvības un apspiež savu tautu. Es vienmēr esmu bijis no kreisajiem spēkiem. Eh, sociālisms ir brīvība. Mēs to vienmēr esam atkārtojuši. Un Eiropas parlaments atbalsta šo tautu. Eiropas parlaments atbalsta nopietnu dialogu. Mēs vēlamies, lai būtu nopietnas dialogs, bet ir trīs pamatnosacījumi, kas netiek izpildīti. Pirmkārt, atbrīvot politieslodzītos, otrkārt, nevar būt brīvības ierobežojumi, un ir jābūt brīvai kustībai, līderiem, sociālo kustību vadītājiem, un treškārt ir jābūt starptautiskajām institūcijām valstī, jo tās ir respektablas un tās ir novēroša, novērota, novērošanas punkts tam, lai tiktu uh, ievērotas cilvēktiesības, lai dialogs turpinās. Eh, e Eiropa palīdzēs, ja būs nopietnas eh, dialogs. Ja būs ceļš uz brīvību, mēs atbalstīsim, bet ja jūs vēlaties zaudēt laiku, ja jūs melosiet tautai, tad būs sankcijas. Paldies, Haurīgi kungs. Nākošais runātājs - deputāts Demis Mākers. Jā, e, voorzitter. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, opozīcija pret autoritāro Daniela Ortegas režīmu Tā ir daudzas sejas. Viens no simboliem ir Aleks Vanegas. Viņš agrāk bija sportis, kā jauns sandienis. Viņš cīnījās plec pie pleca ar Ortegu pret diktatoru Samosu. Bet uh, parādījās nākamais uh, diktators. Respektējot policijas vardarbības upurus, uh, viņu sauc par El Mar Maratonista. Ortega viņu ir nosaucis par eh, teroristu un eh, pučistu. Tieši tāpat arī Amāja Kopenis, jauna studenta, 24 gadus veca. Viņa ir mana, nu, manas valsts. Mēs viņu apmeklējām eh, cietumā un teicām, parādiet mums, kas notiek. Mēs nevēlamies, lai Nikaragva kļūtu par nākamo Venecuēlu. Viņa ir tikko pabeigusi bada streiku. Uh, zila baltās krāsās viņa pati ir notamborējusi sev rokas. Eh, Cēlušas, un uh, viņas nākotnē nedrīkst pazūst uh, eh, cietuma kamerām. Situācija nevar turpināties. Vienīgais uh, ceļš ir palaist brīvībā uh, politieslodzītos. Tas ir nosacījums jaunam nacionālam dialogam, ir jābūt jaunām, godīgām vēlēšanām. Mēs to esam personīgi arī pateikuši prezidentam Ortegam, bet ir jābūt eh, būtiskiem uzlabojumiem, ir jābūt eh, mētiecīgām. Uh, rīcībā mums ir asociācijas noliekums, tur ir demokrātijas klauzula, un uz to es arī paļaujos. Mēs, mums ir jāpaliek pie mūsu principiem, mūsu likumiem ir uh, jābūt vairāk vērtiem kā papildus. Paldies! Nākošais runātājs Javieris Snarts. Paldies, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Sergio Ramírez, Senrioris, Luis Karjonas. Monika Valtudāno, Jaime Bueloks, Viktors Tirado, Moises Hasans, Ernesto Kardenals, Ugo Torres, Bruklins Rivera, Karlos Stumermans, Umberto Ortega. Viņi visi ir oponenti Daniela Ortegas valdībai. Uh, uh, lai tie, kuri domā, ka šī valdība ir imperialisma upuri, es, pas, es paskaidrošu, tie ir pretinieki Somas režīmam, pret ko biju arī es. Viņi ir vadītāji ministri patiesajam sandīnismam, ko šodien ir nodevis Daniels Ortegā. Tie ir viņi, kuri uz barikādēm, cietumos, uh, spīdzināšana laikā turpināja aizstāvēt brīvību, demokrātiju savai Nikaragvas eh, tēvzemē, kura ir arī